tiks publicēta sēdes protokolā. Paziņojums tātad tiks publicēts. Budžeta komiteja ir um, pieņēmusi uh, teksta labojumu saskaņā ar reglamentu 216. pāns 4. punktu. Uh, un šis labojums tiek uzskatīts par apstiprinātu, ja 24 stundu laikā politiska grupa vai vismaz 40 deputāti nepieprasa par to balsojumu. Teksts ir uh, atrodams Seance en Direct lapā, un tas tiks publicēts arī šīs sēdes protokolā. Trešdien, dāmas un kungi, saskaņā ar 74. reglamentu uh, punktu uh, kopā ar padomus priekšsēdus uh, parakstīšu pie.